All mm. on holidays. Anna. Anna. Anna is coming. Ah, she's coming. Yeah. I was surprised. When? Okay. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu sanāksmē. Man ir liels prieks arī, ka pie mums ir ieradusies uh, augstā pārstāve ārlietu jautājumos komisijas vicepriekšādātāja. Viņa ir arī ieradusies šeit kā uh, ārlietu padomas priekšādātāja. Viņa mums stāsīs par to, kas notika šīs nedēļas ārlietu padomē. Eštons kundze, mēs esam ļoti priecīgi, ka esat ieradusies pie mums. Tā ir septītā reize, kad jūs tiekaties ar mūsu komitejas locekļiem. Mēs saprotam, ka ir ārkārtīgi grūti um, norganizēt jūsu kalendāru, jums ir ļoti daudz dažādu darīšanu, tāpēc jums ir grūti um, ar mums tikties. Mēs esam sagatavojuši arī ziņojumu par uh, ārējās darbības uh, dienesta pārskatu Un uh, mums ir arī liels prieks ar jums tikties un apspriesties par šiem jautājumiem, kas mūs visus tik ļoti interesē. Mēs uh, vēlamies arī zināt, uh, kādi ir jūsu tikko veiktie uzdevumi un ko jūs esat ieplānojis veikt nākotnē. Mēs saprotam, ka diskusijas ir ļoti smagas, Sīrijas jautājums ir ļoti augsti mūsu prioritāšu sarakstā, Tāpat mums ir arī jādomā par tuvo austrumu konfliktu, kas ir ar to saistīts. Tāpat arī ir jādomā par Afganistānas spēku termiņu, par dienvidu partnerību, par Rietumbalkāniem, kas mūs arī interesē. Mēs gribam redzēt, kāda ir attīstība šajā reģionā saistībā ar Sīrijas jautājumiem, gribam zināt arī, kas notiks ar Kosovu. Mēs ceram, ka jūs virzīsiet uz priekšu sarunas par Sīrijas un Kosovas jautājumiem. Šķiet, ka ir pieņemti pareizie lēmumi attiecībā uz um, Turcijas iestāšanās sarunu atklāšanu. Uzskatu, ka šajā jautājumā jūsu darbs bija patiešām izšķirošs. Protams, mēs zinām, kāda ir pašlaika notikumi Turcijā. Mēs saprotam, ka tieši tāpēc arī ir jāatver jauna sarunas sadaļā, bet eh, sarunas tomēr nav jāturpina. Protams, tas ir atkarīgs arī no tā, ko nolems padome. Mēs redzam, ka ir bijušas komplikācijas. Mūs arī interesē jūsu pēdējais brauciens uz Ēģipti. Pašlaik mēs vēlējāmies, protams, vairāk domāt par uh, sarunām attiecībā uz um, revīzijas palātu bet mums, protams, ir arī jādiskutē par to, eh, kādā veidā eh, šeit eh, var runāt par NVO darbu Ēģiptē. Mēs redzam arī, ka um, parlamenta bijušais priekšsēdētājs Poteringa kungs ir klāt, viņš ir, ir arī Adināra fonda vadītājs, tāpat arī mēs redzam, ka šķiet divus gadus viņš darbojās, ka uh, Eh, pārstāvis, un mēs arī redzam, ka te ir runa par mm, bērnu jautājumiem mm, Ēģiptē. Un, protams, šeit nav runa tikai par Ādenaura fondu, te ir runa par attīstību kopumā. Kairā sestdien ir sagaidāmas masu demonstrācijas, un šīs demonstrācijas pieņems tādus apmērus, kādus Kaira vēl nav pieredzējusi. Uh, Šķiet, ka ir jau savākti 12 miljoni pārakstu pret pašreizējo prezidentu. Mēs zinām, ka šeit var parādīties arī vardarbība, un šīm demonstrācijām var būt ietekme uz mūsu attiecībām ar šo valsti un uz stabilitāti vispār šajā reģionā. Paldies, tagad dod jums vārdu. Paldies, priekšādētāji. Had, um, Helga... Es zinu, ka jūs tikko tikāties ar Helgu Šmitu, kuriem stāstīja par situāciju Irānā, jo īpaši pēc eh, negaidītās eh, Hasana Ruhānī uzvaras vēlēšanās. Es varu tikai turpināt to, ko viņa jau tikko teica. Mēs ceram, ka tas radīs pozitīvas pārnēmaiņas, tas ļaus mums uzlabot eh, attiecības starp Irānu un pārējo pasauli. Kā jau Helga minēja, mēs konsultējamies ar E3 plus 3, un mēs um, zinām arī, ka 3. augustā ir paredzēta prezidenta inaugurācija. Es eh, gribētu jums pastāstīt par to, kas notika ārlietu padomē, un vēlētos iziet cauri visiem jautājumiem, kurus mēs apspriedām šīs sanāksmes laikā. Labprāt arī atbildēšu uz jebkādiem eh, jūsu jautājumiem. Sākšu ar Turciju. Zinu, ka pēc mūsu diskusijām plenāra sesijā parlaments ļoti interesējas par nesenajiem notikumiem, jo īpaši par to, kā policija reaģēja uz mierīgajām demonstrācijām. Mēs vēl ar vienu uzskatām, ka ir jāveic detalizēta izmeklēšana un atbildīgie ir jāsauc pie atbildības. Bet mēs arī uzskatām, ka tur Attiecība ar Turciju turpināšana ir vislabākais veids, kā ietekmēt situāciju Turcijā. Esmu vairāk kārt runājusi arī ar premjeru, mēs arī tiksimies ASEAN reģionālajā fórumā šajā nedēļas nogalē Brunējā. Mēs eh, ieteicām, ka vajadzētu mēģināt turpināt eh, Turcijas un Eiropas Savienības dialogu, lai nodrošinātu, ka pilsoniskās sabiedrības balss tiek uzklausīta. Mēs arī vēlamies sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Mēs, mēs vēlamies nodrošināt, lai mūsu attiecības ar Turciju ietu tādā gultnē, kas, mūsuprāt, radītu vislielāko potenciālu tam, lai vērtības un arī veids, kā mēs pieejam darbam, vai nu te ir runa par tiesiskumu, demokrātiju, cilvēktiesībām, uh, Tātad, lai šiem jautājumiem tiktu piešķirta arvien lielāka uzmanība. Vispārējo lietu padomē nolēma atvērt 22. sadaļu. Starpvaldību konference notiks pēc komisijas ikgadējās ziņojuma prezentācijas šoruden. Kolēģi, es domāju, ka tas bija visnotaļ saprātīgs risinājums. Šādā veidā mēs neapturam kustību, bet mēs arī atzīstam pašreizējo situāciju. Ārlietu padome, protams, ļoti labprāt vēlējās pētīt Austruma partnerības eh, samita sagatavošanās gaitu. Šis samits notiks Viļņā. Mēs regulāri apspriežam mūsu attiecības ar partnervalstīm, jo īpaši tas notiek pašlaik, tāpēc, ka um, mm, Austrum partnerības eh, ministru tikšanās kopā ar vispārējo padomi ir paredzēta 22. jūlijā. Uh, Tās mērķis būs uh, parādīt uh, to, ka mēs ļoti lielu nozīmi piešķiram mūsu attiecībām ar partnervalstīm austrumos. Mēs vēlamies nodrošināt labu sagatavošanos samitam, un mēs vēlamies arī uzņemties atbildību par šo samitu, jo galu galā mēs visi kopīgi um, strādājam, lai to sagatavotu, un mēs vēlamies arī parādīt to, ko mēs no šī samita sagaidām. Uh, Padome ļoti skaidri arī norādīja, ka mums ir jādomā par to, ko mēs darīsim pēc Viļņas sanāksmes. Mums ir vajadzīgas strateģiskas debates, mums ir jābūt arī ambicioziem, gatavojot eh, ceļkārti pēc Viļņas. Mēs zinām, ka asociācijas nolīgumi saistās ar brīvās irniecības jomām ar eh, Moldovu, eh, Grūziju un Armēniju. Mēs vēlamies panākt rezultātus. Es, protams, neatgādināšu nevienam, ka uh, Ukrainā arī ir vērojams uh, progress, un to nedrīkstētu apturēt. Mēs uzskatām, ka Ukrainai vajadzētu izpildīt uh, prasības, ko padome tai uh, uzstādīja pagājušā gada decembrī, taču mēs vēl ar vien uztraucamies par tiesiskumu jautājumiem un par um, selektīvo uh, veidu, kā tiek uh, nodrošināts apsūdzības un darbs tiesās. Mēs turpināsim arī diskusijas un uh, vēlamies turpināt savas attiecības ar Baltkrieviju. Mēs uh, vēlamies arī uzdot jautājumus attiecībā uz to, uh, kādas saistības šī valsts uzņemsies Viļņā. Mēs ilgu laiku pavadījām runājoties par klimata pārmaiņām. Es esmu ieviesusi arī horizontālos vai globālos jautājumus ārlietu padomē. Esam sprieduši par enerģētiku, un bija, šī bija otrā reize, kad mēs spriedām par klimatu. Mēs uzaicinājām arī Koniju Hedegārdu tikties ar mums un runāt par šiem jautājumiem. Mēs vēlamies, lai klimata pārmaiņas būtu regulārs jautājums mūsu sarunās ar trešajām valstīm. Šim jautājumam ir jāparādās ne tikai delegāciju sarunās vai manās sarunās, bet arī visās ministru sarunās. Tas ir jo īpaši būtiski eh, sarunās ar būtiskākajām partnerēm eh, - Ķīnu, Krieviju, ASV un arī ar daudzām citām valstīm. Es vēlējos norādīt, ka šie jautājumi ir būtiski un steidzami Te ir runa par mūsu vispārējo mm, ārlietu politiku. Mums ir vairāk nekā simts valstu, kas ļoti cieši no klimata pārmaiņām, no plūdiem vai no bādā, ko tā, tās ir izraisījušas. Šīs valstis līdz ar to nespēja vairs atbalstīt savus pilsoņus. Institūcijas vairs nav spējīgas to darīt. Tāpat arī mēs uh, gatavojamies 2015. gada ANO konferencei, kas notiks Parīzē. Kopā ar komisāru mēs nolēmām, ka viņa pie mums atgriezīsies noteikti pēc gada, un tad mēs arī spriedēsim par to, ko mums vajadzētu darīt. Visi ministri piekrita, ka e, šim jautājumam ir jābūt prioritāram, un tam ir jābūt iekļautam mūsu darba kārtībā. Uh, Diezgan ilgu laiku mēs spriedām arī par tuvā austrumu miera procesu. Pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies jūlijā. Mēs eh, gribam saprast, vai ir notikušas pārmaiņas, balstoties uz mūsu personisko iesaistīšanos uz eh, sekretāra Kērija darbu. Kā vienmēr mēs eh, atkārtojam, ka iestājamies par divu valstu risinājumu un mēs arī atbalstām pašreizējos centienus. Padomēs atkārtoju, ka es vienmēr sazinos ar ASV pusi un vienmēr kontaktējos ar ģenerālsekretāru Kēriju un ar viņa darbiniekiem. Viņš noteikti um, teiktu, ka ASV ir daudz ieguldījusi šo attiecību veicināšanā gan politiskā, gan arī ekonomiskā ziņā. Kā jau jūs zināt, pagājušajā nedēļā biju Ramallā un Jeruzalemē tikos ar Abāsu un ar viņu darbiniekiem. Tāpat arī tikos ar premjeru Netanjahu. Devos arī uz gāzu, tas bija mans ceturtais eh, apmeklējums. Tā bija pasaules bēgļu diena, Un, manuprāt, bija ļoti būtiski atgādināt, ka bēgļi ir ļoti būtisks jautājums ne tikai Sīrijā, bet arī visā pasaulē. Man bija liels prieks redzēt, ka um, mēs eh, turpinām atbalsta sniegšanu bērniem. Bērni apmeklē vasaras skolu, eh, saņem eh, atbalstu gan izglītības, gan ekonomiskā ziņā bet mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies jūlijā, kad es eh, ceru, ka padome sniegs eh, tādu spēcīgu paziņojumu, palstoties uz eh, sekretāra Kerija darbu. Pusdienās mēs uzaicinājām NATO ģenerālsekretāru Rasmusenu kungu mums pievienoties. Es vienmēr piedalos ārlietu un aizsardzības ministru sanāksmēs NATO, un uh, Tāpat arī notiek divpusējas sanāksmes eh, un personāla sanāksmes starp mūsu abu iestādēm. Mēs vēlējāmies spriest par konkrētu jautājumu par Afganistānas nākotni. Viņš mums atgādināja par to, kāds progress ir sasniegts, runājot gan par infrastruktūru, gan par drošību daudzos Afganistānas reģionos. Tāpat arī viņš apsveica ļoti ciešo sadarbību starp mums. Viņš norādīja, ka ir notikusi militāro operāciju vadības nodošana Afganistānas spēkiem. Policija un militāri spēki Afganistānā pašlaik aptver apmēram 350 tūkstošu cilvēku. Viņš norādīja arī, ka 2014. gadā notiks NATO uh, mācību misija Afganistānā, kas aptvers vairākus Afganistānas reģionus. Viņš arī norādīja uz skaidru ietveru, uh, kura, kurā na, varētu piedalīties gan NATO, gan arī citas valstis. Padome apstiprināja mūsu iesaistīšanos Afganistānā un uz to, ka ir jāstiprina reģionālā sadarbība. Es uh, padomē atgādināju, ka esmu devusies uz eh, Centrālā Aziju, lai, spriestos, lai apspriestos ne tikai par Centrālā Azijas un Eiropas Savienības attiecībām, bet arī, lai runātu par Afganistānu. Mēs esam uzsākuši jaunu drošības dialogu ar Centrālā Aziju, un nākotnē šī dialoga ietveros tik, tiks apspriest arī Afganistāna. Tātad ir runa par piecām Centrālā Azijas valstīm un par Afganistānu. Mēs uzaicinājām arī Andri Piebalgu, jo ir ļoti būtiski, lai mēs par nākotni domātu visaptverošā veidā. Es vadu arī attīstības ministru sanāksmi, un es vēlējos norādīt uz to, ka mums ir jāizveido ilgtermiņa stratēģija Eiropas Savienības darbam Afganistānā pēc 2014. gada. 2014. gads nav jāuzskata par kaut kādu konkrētu posmu, kad viss beidzas. Nedrīkstētu būt tā, ka uh, mēs par Afganistānu pēc šī gada aizmirsīsim. Kā jau jūs uh, visi zināt, kā jūs esat uh, pieredzējuši pēc pēdējiem notikumiem, ir uh, jāgatavojas jau nākamā gada vēlēšanām. Mums bija arī plašākas sarunas par dienvidu mm, kaimiņa attiecībām. Uh, Ir sagatavots ārējās darbības dienas un komisijas ziņojums par to, kas jau ir paveikts un kurā ir paustas arī vairākas idejas, ko darīt nākotnē. Man noteikti jums nav jāatgādina par to, cik lielus izaicinājumus mums sniedz šis reģions. Es esmu pārliecināta, ka mums ir vajadzīgas ilgtermiņa attiecības mm, no Eiropas Savienības puses. Uzskatu, ka šīs sarunas eh, bija ļoti svarīgas. Mums ir jāsaprot, ka tajās jomās, kur mēs saredzam progresu, attiecības ir jāpastiprina, un šis progress ir jāvirz uz priekšu. Tāpat arī mums ir jāatzīst, ka mm, mums ir jāsniedz eh, liels atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai daudzās valstīs. Ir jānodrošina, lai sievietes varētu piedalīties eh, dažādos procesos, lai pilsoniskā sabiedrība varētu izpausties arī tādās valstīs, kur vēsturiskā mērogā tai nav bijusi sava balss. Tāpat arī ir jādomā par trauslu demokrātiju stiprināšanu. Sīrija, protams, vienmēr ir iekļauta mūsu sarunās. Mēs vēlreiz uzsvērām to, ka mēs vēlamies sasaukt Ženēvu divi, Eh, kā to pašlaik sauc. Brahīmī kungs, tad, kad es biju Ēģiptē un tikos ar viņa darbiniekiem, eh, arī to atkārtoja. Katru dienu mēs cenšamies eh, nodrošināt, lai šī sanāksme tiktu norganizēta, lai šis process nodrošinātu pārējas valdību ar izpild pilnvarām. Bet ir jāatcerās arī par milzīgajām humanitārajām vajadzībām. Jordānijā un Libānā, kur es biju, es eh, tikos ar bēgļiem. Un es redzēju, redzēju ka ir milzīgas vajadzības sniegt atbalstu, un tas ir vajadzīgs tūlīt. Un tikāmies arī ar prezidentu un vēlējāmies sniegt papildu 400 miljonus dolāru, lai varētu nodrošināt šo humanitāro vajadzību sekšanu. Taču ar to nepietiks, un šī kara smagās sekas liks mums pārdomāt, kā mēs varēsim atjaunot šo nāciju. Saskaņā ar visiem ziņojumiem būs vajadzīga milzīga restruktūrizācija un liels atbalsts. Tāpat arī mēs runājām par Belgradas Prištinas dialogu. Es eh, vēlētos eh, paust savu prieku par abu premjeru darbu. Esmu vairāk nekā 100 stundas pavadījis kopā ar viņiem dažādās sarunās. 50 cilvēki, 25 cilvēki no katras puses pavadīja 4 nedēļas manā birojā, strādājot eh, piecās darba grupās, paralēli pie dažādiem jautājumiem, lai nodrošinātu, ka uh, šis eh, dialogs eh, progresētu, tā lai tas kļūtu neatgriezenisks, kā es to nosaucu. Mēs eh, redzam, ka blokādes ir pazudušas, cilvēki var doties mm, pie muitas, nesaskaroties ar nekādām problēmām. Pagājušajā nedēļā Kosovas integrācijas ministrs devās uz Belgradu. Tā bija pirmā reize, kad cilvēks no Kosovas ieradās Belgradā brīvi, bez nekādām problēmām, veida sarunas un brīvi pastaigājās. Viņiem ir arī biroji mūsu delegācijās, tādējādi tiek nodrošinātas sarunas starp abām pusēm ikdienā. Sas, saskaņā ar premjeru teikto, šie kontakti tagad notiek katru dienu. Uh, Viņi teica, ka viņi ir tikušies 12 reizes, tāpat viņi arī tikās Ņujorkā trīs reizes, un viņi devās kopīgi uz Austriju. Tas notika pavisam nesen, un par to es vēlētos pateikties Austrijas valdībai. Uzskatu, ka šis process ir neatgriezenisks, bet tomēr vēl ir vajadzīga palīdzība, un es ceru, ka Eiropadome rīt pieņems labu un konkrētu lēmumu, balstoties uz vispārējo lietu padomes protokolu. Uh, Esmu ļoti pateicīga par sniegto atbalstu un arī par uzslavām, ko esmu saņēmusi šajā sakarā, bet es vienmēr esmu atkārtojusi, ka tas ir viņu darbs, un Mēs, protams, esam viņiem palīdzējuši, bet tieši viņu darbs ir nodrošinājis šīs milzīgās pārmaiņas, un par to arī viņi ir jāuzteic. Mums vēl ir daudz jādara, mēs vēl tiksimies ar viņiem 8. jūlijā, lai mēs varētu šo darbu turpināt. Neapstāšos, līdz būs panākti rezultāti. Mums ir jānodrošina, lai šo darbu saprastu un akceptētu arī uz vietas un es arī lūdzu Eiropas parlamentu darīt visu, kas ir tā spēkos, lai sniegtu savu palīdzību. Abas puses to noteikti novērtēs. Šī attīstība ir ļoti būtiska ne tikai viņiem pašiem, bet arī visam reģionam. Es eh, arī lūdzu ārlietu ministrus sniegt savu atbalstu, nodrošinot divpusējos kontaktus, un man ir arī liels prieks par to, ka šis darbs ir jau veikts. Un es ceru, ka Eiropa padome rīt mm, sniegs skaidru lēmumu. Es ceru, ka līdz ar to esmu sniegus labu pārskatu par eh, ārlietu padomas darbu. Un paldies! Lielas paldies par šo pārskatu, un man ir pieteikušies ļoti daudz runātāji, tādēļ ierosinu mm, katram izteikties eh, vispirms divas ar pus minūtes, un eh, pēc tam pusotru minūti, lai visi varētu gūt iespēju gan uzdot jautājumus, gan arī sadzirdēt atbildes. Sala Franks kungs, divas ar pus minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāju un paldies augstās pārstāvis uh, kundzei. Vēl pirms eh, analizējam. Um, Eh, to, ko jūs teicāt par notikušo ārlietu padomē, es gribētu dalīties eh, manās bažās eh, par skaitļiem, ko komisārs Levandovskis prezentēja vakar par 2014. gadu ārlietu politikas īstenošanā, jo mēs redzam, ka būtiski ir samazinājušies asignējumi 12,4%, tik liels ir samazinājums. Šis ir pirmais daudzgadu finanšu schēmas gads, un kā komitejas referentām jautājumā eh, par eh, ārlietu aploksnes īpatsvaru daudzgado finanšu struktūrā, eh, es esmu nobžījies un es ļoti ceru, ka Eiropadome atradīs risinājumu jautājumiem saistībā ar daudzgadu finanšu schēmu. Uh, Par jautājumiem, kas tika skatīti ārlietu padomē, jūs teicāt, ka jūs eh, četras reizes bijusi eh, tuvējos austrumos. Um, Junker kungs šodien ir Jeruzālēmē, tiekās ar premjerministru, rīt viņš um, dosies uz Jordāniju, lai tiktos ar Palestīnas uh, pārvaldes pārstāvjiem. Tā ir viņa piektā vizīte šajā reģionā. Un kā jūs skatāties uz ASV piedāvāto rīcības plānu, vai tas ir dzīvot spējīgs un kā Eiropas Savienība varētu atbalstīt to? Otrs jautājums ir par Sīriju. Mēs ļoti ceram, ka eh, Ženēvas otrās tikšanās rāns notiks pēc iespējas ātrāk, mm, simtiem tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā. Cik daudz vēl eh, bojā gājušo būs jāsaskaita līdz septembrim, jo šī tikšanās, otrās kārtas tikšanās ir paredzēta septembrī. Mums jau iepriekš bija uh, saruna ar Smitas kundzi, Šmitas kundzi, un uh, vai jums šķiet, ka Irānu arī vajadzētu iesaistīt šajās sarunās, un ja jā, tad uh, cik lielā mērā, un ko padomē teica par šīm uh, debatēm saistībā ar Hezbollah organizācijas iekļaušanu terorismu organizācijas sakarā un par uh, vizīti uz Ēģipti. Uh, ko jūs varat teikt uh, par uh, situāciju Ēģiptē pēc konstitucionālās tiesas lēmumu un to, ka sekulārā opozīcija piedalās uh, protestos? Paldies! Paldies, Gomešs kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Lēdija Aštons sveic jūs uh, šeit pie mums un uh, jā, es piekrītu tām bažām, ko jūs paudāt attiecībā uz daudzgadu finanšu ietvaru un ārējās darbības dienas tam paredzētajiem asignējumiem tajā, bet mans jautājums ir pa Izrēlu. Tas, ka ārlietu padome nepieņēma secinājumu tekstu par tuvējo austrumieru procesu, uh, Eh, saskaņā ar Izraēlas eh, un eh, Eiropas mēdī teiktajām, jūs bijāt pret to, ka tur tiktu iekļauta kritiska nostāja attiecībā uz mm, Izrēlas apmetņu veidošanu un tas ir pēc Izrēlas lobēšanas kampaņas uh, Pasakiet, ka tā tas nebija, bet ja jā, tad pasakiet, kāpēc, bet es ceru, ka mēdīji vienkārši ir kaut ko pārpratuši. Tālāk pastāstiet, kādēļ mēs klusējām par tuvēju austru mieru procesu, jo es nesen redzēju jūsu paziņojumu. Un tur bija liela neskaidrība. Un kāda ir mūsu pozīcija? Mums taču ir šī pozīcija. Un es domāju, ka tā ir vēlreiz jāpasvītro neatkarīgi no tā, ko dara amerikāņi, lai arī mēs, protams, gribam strādāt ar viņiem kopā. Tas noteikti būtu tāds efektīvāk. Tālāk par Sīriju. Jā, te notiek šis eh, netiešais karš iesaistot trešās puses, un viena no šādām pusēm ir Irāna ar Šmit skundze, es jau teicu, ka es aicinātu Irānu iesaistīt e, Ženēvas otrajā raundā, jo Irānas e, nostāja ir svarīga arī Afganistānas e, kontekstā arī Sīrijas kontekstā. Arī Krievija ir svarīgs uh, spēlētājs, kurš šantažē mūs. Visbeidzot, es gribētu runāt par Rietumu Sahāru. Mana grupa pagājušajā nedēļas nogalē apmeklēja Rietumu Sahāru. Rabā un Lajun, un šī misija nebūtu iespējama, ja demokrātiskās reformas nenotiktu reformā, ko mēs, eh, Marokā es atvainojos, ko es, protams, ļoti atbalstu, bet Mēs redzējām, ka tur tiek veikti ļoti masīvi drošības pasākumi, cilvēki vēlas pašnoteikšanos, un Mēs redzam, ka tagad, kad prezidents Dusaflika vairs nav, mēs domājam, ka ir iespēja meklēt mierīgu risinājumu šai politiskai situācijai. Man šķiet, tas ir nepieņemam, ka Eiropas Savienības dalība valstis bloķēja ANO drošības padomes rezolūciju piešķirot uh, cilvēktiesību mānu un minorsu. Priekšsēdētais pārtrauc runātāju. Kačinkungs. Paldies, priekšsēdētāji, Aštons kundze. Alda grupas vārdā es gribētu jūs atkārtot aicināt nodrošināt konsekventu līdzsvarot pieeju Sīrijas jautājumu risināšanā dalību valstu vidū, jo mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši, kamēr tūkstošiem cilvēku zaudē dzīvību un reģions ieslīkst kārtējā vardarbības uh, vilnī. Visšausminošākie notikumi parasti notiek vasaras atvaļinājuma laikā, pieņemot to, ka neviens nebūs savos birojos, lai aktīvi reaģētu uz cilvēku tiesību pārkāpumiem. Jūlijā pirms 18 gadiem notika genocīds Srebrenicā. Bērni mirst bēgļu nometnēs tādēļ, ka trūks medicīniskās aprūpes un tā tālāk. Eiropas Savienībai ir uh, jācīnās pret direkt, diktatoru, kurš nav gatavs atkāpties no sava asiņainā ceļa. Ko jūs darīsiet ar šiem steidzamības kārtas jautājumiem? Otrs jautājums ir par Turciju. Lai arī mums ir jānosoda Adugāna reakcija uz mierīgiem pret, pret, pretošanās šiem procesiem, mums ir svarīgi atcerēties, ka uh, Turcijas pilsoņi zina, ka Eiropas Savienība nozīmē atvērtu sabiedrību, demokrātiju un ka mēs nedrīkstam apdraudēt mūsu strateģiskās attiecības ar eh, Turciju. Kādas ir jūsu iecers attiecībā uz to, kā attīstīsies attiecības ar Turciju? Kā referents par Serbiju grib apsveikt jūs ar to, kā jums ir izdevies attīstīt uh, Prištīnas dialogu. Jūs izdarījāt ļoti labu darbu, tāpat arī Serbijas un Kosovas premjerministri, kur parādīja politisko tālredzību, un es ceru, ka padomē sekos komisāra Fuls un jūs rekomendācijām uzsākt iestāšanās sarunas ar Serbiju, bet vai ir kāda pozitīva notikuma attīstība vai progresa vērojama arī enerģētikas un telekomunikāciju jomā? Es zinu, ka Daudz cilvēki dara visu, kas ir viņu spēkos, bet pozitīvs signāls noteikti padarītu situāciju daudz vieglāku. Paldies, Aštons kundze! Paldies, eh, priekšsēdētāji, un eh, sveicu arī Aštons kundzi, eh, un man ir divi jautājumi - Sīrija un Ēģipte par Sīriju. Es domāju, ka labā ziņa ir tā, ka tagad vismaz ir koncepcija. Ko mēs varam darīt, lai e, Ženēvas otrais saruna rauns notiktu? Kā strādāsim ar Katāru, Dien, e, Saudu Arābiju? Mēs zinām, ka ir jauns vadītājs Katārā. Viņiem vajadzēja būt mūsu nometnē, un ko mēs darām, lai mūsu sabiedrotie būtu pie sarunu galda. Uh, Otrakārt, ko mēs darīsim Sīrijas atbrīvotajās teritorijās papildus humānai palīdzībai? Es domāju, ka ir jādara vairāk kurdu apdzīvotajos reģionos un ziemeļu teritorijās, lai nodrošinātu normālu dzīves ritumu, jo ASV ir 50 cilvēki uz vietas, mums pat vie, mums tagad ir viens cilvēks, bet tas, protams, nav pietiekami. Otrakārt par Ēģipti. Esmu nopažējusies, kā jau Broka kungs teica. Šķiet, ka nedēļām notiek plānošana, bet nekas nenotiek un tiek cietināti jauniešu demokrātisku organizāciju vadītāji. Un mm, man šķiet, ka šie notikumi ir noveduši pie situācijas, ka šajā valstī tiesiskums tiek piemērots uh, pilnīgi subjektīvi un patvaļīgi, un daudzi saka, ka ir nepieciešama jauna revolūcija. Man ir bail, ka tā varētu izvērsties uh, par um, nemieriem ar uh, vardarbību. Un Es gribu vaicāt, vai jūs varētu nosūtīt mūsu cilvēkus, lai viņi novērotu situāciju un lai nebūtu tā, ka atkal jaunieši tiek saukt pie atbildības par vardarbību, kas nav izcēlusies viņu vainas dēļ. Un lai Mursī nevarētu vienkārši visus apvainot. Um, Mursī ir jābeidz realizēt selektīvu tiesiskumu un viņiem ir jāparāda vēlme sadarboties ar opozīciju, jo mēs esam tik ilgu laiku aicinājuši, lai tiktu izveidot Nacionālās vienotības valdība. Paldies! Uh, Chairman, uh... Priekšsēdētāji kungs, uh, Baronis Ašton, vispirms vēlos jūs uh, sveikt par vēsturisko izrāvienu Prištinas Belgrādas dialogā. Būtu tiešām fantastiski, ja jūs kaut ko līdzīgu panāktu arī tuvējo austrumu miera procesa sakarā, tas ieietu vēsturē, uh, ja būtu kāds uh, īsti īstenojams projekts. Tālāk runājot par Viļņu, par uh, Ukrainas un Moldovas vienošanos par, um, par um, austrumu partnerību, bet tagad ir zināmas uh, bāžas nākošais par ASEANu uh, un Bruneju un Taivānas spriedzi ar Filipīnām, nesenā Ķīnas-Japānas konflikta sakarā. Uh, Taivāna nav aizmirsta ASEAN grupā, jo virkne valstu ved sarunas divpusējā kārtā ar Taivānu, un arī Taivāna vēlētos attīstīt tirzniecību ar Eiropas Savienību. Tā nevēlas aprobežoties tikai ar eh, tirzniecību ar, ar Ķīnu. Um, pagājuši nedēļ auditori publicēja diezgan bargu uh, uh, kritiku par Eiropas Savienības palīdzību Eģiptei. Uh, par Sīriju jautājums, kādēļ mums vajadzētu piekāpties tagad un nezinu, vai Irānas iesaistīšanās nāktu par labu, vajadzētu vairāk izdarīt spiedienu uz Asādu. Un pēdējais jautājums par teroristu sarakstu, vai kaut kas tagad ir sasniegts. Esmu dzirdējis, ka vienā no dalību valstīm, proti Vācijā, tagad tiek vākt līdzekļi, lai atbalstītu Hezbollah darbību. Paldies par uh, šiem visaptverošajiem jautājumiem centīšos atbildēt uz katru no tiem. Sala Frankas kungs vispirms runājot par 12,5%. Daļa no tā ir saistīti ar mūsu pieejas uh, izmaiņām attiecībā uz attīstības palīdzību. Daļa no šīm uh, palīdzību saņemošajām valstīm ir kļuvušas bagātākas un tām vairs nav vajadzīgs tāda veida atbalsts, kā tas bija pagātnē, bet tas viss ir saistīts ar plašākām diskusijām par resursu pieejamību. Mums uh, būs um, jāizvērtē, kāds būs uh, rezultāts pēc sarunu diskusiju pabeigšanas. Tālāk par uh, Uh, tuvējiem austrumiem un gāzu. Jūs jautājāt, vai šis ierosinātais plāns būs dzīvotspējīgs. Es gribu teikt, ka mēs vēl nevaram uz to atbildēt. Uh, mm, jautājums, ko amerikāņi var uh, darīt, lai rosinātu abas puses uz sarunu uzsākšanu? Mums e, ir arī ļoti nozīmīga loma šai sakarā gan politiskā ziņā, tāpēc, ka mūsu nostāja ir skaidra, gan arī ekonomiskā ziņā, jo mēs esam lielākie atbalsts sniedzēji palestīniešu tautai. Protams, ļoti daudz ko varētu darīt ne tikai turpinot atbalstu sniegšanu, bet arī, ja situācija uzlabotos, tad varētu pārveidot šo atbalstu tirzniecības Uh, sadarbības jomā. Jūs jautājāt arī par uh, Ženēvas procesu un par Irānas iesaistīšanu. Um, mēs, protams, esam uh, apsprieduši daudzus jautājumus, tā skaitā Sīriju. Tagad mums ir jāpagaida, jāpaskatās, kāda valdība tiks izveidota īrijā, es atvainojos, Irānā, un, uh, protams, uh, mm, pēc tam pieņemsim lēmums par Irānas iesaistīšanu šajā jomā. Tik uzskatīts, ka tā būtu svarīga, jo Irāna jau ir šai procesā. Patiesībā mums ir jālem, jāļauj Brahīmi un Ano izlēmt, kurš uh, ar ko sāks runāt ir, uh, lai šīs uh, opozīcijas grupas sadarbojas ar otras puses pārstāvjiem, un pēc tam jācenšas nodrošināt atbalstu rastajam risinājumam, lai atbalstītu visas tās puses, kuras uzskata, ka tām šāds atbalsts būtu jāsniedz. Varbūt visgrūtākais uzdevums. Uh, Tas arī būs, jūs uh, dzirdat, ka tiek minēta daudzu valstu nosaukumu, daudzas grupas, kuras saprot, ka šis process notiek un ka tas virzās tādā virzienā, kā būs jāatbalsta šis risinājums. Hezbola, eh, šeit atbildu arī uz Tanakunga jautājumu, mēs eh, turpinām diskusijas par to un esmu izvirzījis šo jautājumu apspriešanai ārlietu padomē vairāk kārtīgi, kā arī darba grupās, bet lēmums iekļaut eh, kādu sarakstā tiek pieņemts balsojot vienbalsīgi. Uh, Tas, protams, nenozīmē, ka uh, dalība valsts nesaprot mūsu bāžas, bet, ja runājam par Libānu, tad jautājums par to, cik lielā mērā tas var tikt uzskatīts par šādu negatīvu faktoru, vēl ir diskutējams. Bet, kā es teicu, mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma gan darba grupā, gan ārlietu padomē. Un, starp citu, es vēlos uh, apmeklēt arī uh, Mm, eh, armijas spēkus eh, atrodas uz robežas, un, uz, uz, un, un, un es noteikti informēšu arī eh, ģenerāli par to un atgādināšu, ka mēs atbalstām viņu pūles tajā, ko viņi dara. Ne, nevie, nebūt nevieglajā situācijā. Par Ēģiptēm un demonstrācijām. Biju visai nobežījusies, kad pagājušā nedēļā devos prom no Ēģiptes. Es tikos ar opozīcijas līderiem, ar e, opozīcijas ģenerālsekretāru un mums bija ļoti garas e, tikšanās un es esmu nobežījusies par to, kas var notikt. Man šķiet, ka tas, ka tiek aicinājums cilvēki aicināti uz mierīgām demonstrācijām, ir nepietiekami, jo, kā mēs visi zinām, ka nebūt ne visi ir ieinteresēti redzēt mierīgas demonstrācijas, un tādēļ mums ir ļoti uzmanīgi un rūpīgi jāsako notikumu gaitai, un mēs nedrīkstam apdraudēt mūsu cilvēkus. Kā jau teicu, cilvēki aicina meklēt risinājums, jo demokrātija nenozīmē tikai tikt ievēlētam, e, ir jautājums, ko jūs darat tālāk. Ir svarīgi, lai cilvēki redzētu, ka dzīve mainās, ka uh, viņu balsis tiek uzklausītas, ka pilsoniskā sabiedrība tiek ņemta vērā. Uh, un ka demokrātijos procesos var piedalīties visi valsts cilvēki, bet es esmu nobežījusies par to, kas notiks Ēģiptē, un mēs esam sākuši domāt par to, ko mēs varam darīt. Uh, un tas noteikti arī iezīmēs manu nākamo nedēļu diskusiju galvenās tēmas. Uh, tiekoties arī divpusēji ar daudzām valstīm šajā reģionā, kā arī turpinot sarunas ar visu pušu pārstāvjiem Ēģiptē. Gomešs kundze, eh, man ir pilnīgi vienalga, ko saka Izraels mēdīji. Es jau sen vairs par to neuztraucos, ko Izraels mēdīji saka. Taisnība ir tāda, un es pateikšu, ko es teicu padomē. Es teicu, ka ir ļoti svarīgi laikā, kamēr vēl ir perspektīva, un es to skaidri teicu arī Malā un Jeruzālēmē, ka ja ir progress, tad mums tas ir jāatbalsta. Mēs atbalstam to, ko mēs atbalstam, un mums tas nav nepārtraukti jāatkārto katras sanāksmes beigās. Nekas nav mainījies. Un ne, es nekad neesmu mainījusi savu viedokli par uh, apmetnēm, ko būvē Izrēla. Tās ir nelegālas, un šīs praksa ir jāizbeidz. Un es esmu nobežījusies par to, kas notiek šajā reģionā, un to skaidri pateicu arī Izrēlai. Un, un esmu gatava to atkārtot cilvēkiem ne tikai Jeruzalemē, bet arī tiem, kas strādā rietumu uh, krasta teritorijās. Un ir svarīgi, lai mēs virzītos uz priekšu. Un man ir nepārprotami skaidrs, ka cilvēkiem, kas ir atbildīgi par uh, politiku šajā reģionā uz vietas, ir jāizlemj, ko viņi vēlas. Un iespējams, ka Izraēlas uh, eh, vadība nāks uh, klajā ar sarunu piedāvājumiem, un viņš man skaidri teica, ka šajā procesā Eiropas Savienības līdzdalība ir vitāli svarīga, un mēs to arī darīsim. Uh, Un es eh, skaidri viņiem pateicu, ka mēs to turpināsim darīt. Nu, arī padomu to teica un apgalvoja. Mēs daudz runājam, mums būtu jādara tas un šitas, bet beigās mēs nolēmām, ka pareiz būtu darīt to, ko es teicu, ko es daru. Un mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma jūlijā, bet es savas vizītes laikā arī skaidri pateicu, ka mēs uzturām eh, tās vērtības, par ko mēs jau esam vienmēr uh, aģitējuši. Es tikos ar Izraels premjerministru, tālāk ar Palestīnas pārvaldes eh, vadītāju un prezidentu Abasu. Mēdī rakstīs to, ko viņi grib rakstīt. Tas nevienam nav pārsteigums. Tālāk par Sīriju. Jūs vaicājāt par Irānas lomu un par Afganistānu. Jā, mēs Irānai esam uh, teikuši, ka par Afganistānu runāt ir svarīgi, jo ir daudz kopīgi jautājumu, un es atkārtošu to, ko es teicu par Irānas līdzdalību šajos procesos, ir dažādi viedokļi. Svarīgi ir, vai šis process ir pietiekami kvalitatīvs, un vai visi uzskata, ka šis process novedīs pie Sīrijas tautas gaišas nākotnes. Un lai viņi tādējādi atbalstītu šo procesu. Tālāk par rietumu Sahāru. Es zinu, ka jums bija interesanta vizīte, bet mēs vienmēr esam centušies atbalstīt ANO. Uh, tīpaši sarežģītās kompromisa situācijās. Mēs cenšamies atbalstīt Banki Mūnu uh, viņa centienos un kā arī drošības padomes uh, prezidentūru. Un mūsu galvenais izējas punkts ir atbalstīt to, ko dara ANO. Dažreiz mēs vadām šos procesus, dažreiz mēs vienkārši atbalstām ANO. Un es domāju, mēs to turpināsim darīt. Kacina kungs, paldies par jūsu komentāriem attiecībā uz to, ko izdarījām Serbijā, bet par Sīriju. Līdzsvarot un konsekventu pieeja Sīrijas jautājumā, jūs zinat, ka padome uh, 12 stundas diskutēja par to, ko darīt, lai sasniegtu šādu līdzsvarotu un konsekventu pieeju. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir atrast politisku risinājumu. Un jo ātrāk mēs to atradīsim, jo uh, ātrāk beigsies vardarbība. Kā jau es teicu, visi paustie viedokļi ir respektējami un godājami. Daži uzskata, ka labāk būtu parādīt atbalstu opozīcijai atklāti un redzami, piegādājot ieročus, citi uzskata, ka tas vēl vairāk tikai kāpinās vardarbību, jo pretējā puse darīs to pašu. Tādēļ ir ļoti grūti paredzēt, kā būs, bet viena lieta, ko mēs zinām, ir, ir tā, ka eventuāli mums nāksies nonākt pie risinājuma, kas varētu nodrošināt ilglaicīgu mieru. Un es tiešām esmu visu laiku, visu savu laiku un pulsu veltījusi šī risinājuma meklēšanai. Ir dalībvalsts, kuras uzskata, eh, ka eh, ieroči būtu jāpiegādā, un eh, šis jautājums ārlietu padomē parādījās pat tikai šajā nedēļā, bet svarīgi ir tas, lai mēs visi būtu vienoti vēlmē atrast politisku risinājumu tām. Es saprotu, ka tas nenotiks ātri, bet tam ir jānotiek un jo ātrāk, jo labāk. Un uz to jākoncentrē visas mūsu pūles. Tajā pat laikā mēs zinām, ka 1,5 miljārdi eiro ir eh, no Eiropas Savienības un dalībvalstu budžetiem atvēlēts humanitārai palīdzībai. Bet situācija ir ļoti grūta un sarežģīta. Es teicu, ka mums ir jābūt vienotiem un ir jāizdara spiediens, lai tiktu atrasts politisks risinājums. Turcija, jūs prasījāt, ko mēs tur darām. Es vienmēr esmu runājis par to spektru, kas ir ļoti dažāds no iesaistīšanās līdz izolācijai, bet mēs iesaistāmies mērtiecīgi un svarīgi ir, lai mēs turpinātu mērtiecīgu sadarbību ar Turciju, skaidri pasakot, ko mēs sagaidām un ko mēs atbalstām. Svarīgi ir arī tas, ka Turcija vēlas, lai Eiropas Savienība viņus nepamestu un lai Turki, Turcijai tiktu garantēta nākotne Eiropas Savienībā. Mans viedoklis ir tāds, personiskais viedoklis ir tāds, ka Turcija kādu dienu būs Eiropas Savienības dalība valsts lai arī citi man nepiekritīs. Par Serbiju jūs aicāt par enerģētiku un telekomunikācijām. Kosovai ir savs uh, uh, starptautiskais kods un uh, Telekomunikācija sadaļa tādējādi ir gadrīz atrisināta, situācija ir sarežģīta. Ja tā ir struktūra, kas tiek, netiek atzīta kā uh, neatkarīga valsts, tādēļ tam ir daudz loģistiskus, teiksim, šo tehnisku detaļu, kas ir jāatrisina. Tālāk Brantners kundze. par Sīriju un par to, cik svarīgi ir atbalstīt opozīciju. Mums eh, šajā grupā ir eh, pastāvīgs pārstāvis. Drīz pievienosies vēl viens. Un vēl būs cilvēki no misijas. Jūs runājāt par Katāru un par izmaiņām. Uh, Es tikšos ar viņiem sestdien un svētdien, jo mums būs GCC eh, tikšanās, un es vēl neesmu izanalizējis, kā tas mainīs situāciju, bet mums noteikti ar viņiem ir jāstrādā, un tas tiks apspriests arī um, eh, GCC sanāksmē sestdien un sēdien. Pirms es uh, došos uz Brunēju, es būšu Bahreinā. Eģipte man bija garā tikšanās ar prezidentu, pilsoniskā sabiedrība, nepieciešamība respektēt cilvēktiesības, sabiedrības iesaistīšana, attīstība, sakari ar opozīcijas partijām. Tas viss bija ļoti svarīgi, un es teicu, ka valsts intereses tagad stāv pāri visam, un tas, kas notiks tuvākajās dienās, būs ļoti, ļoti svarīgs un es eh, viņam teicu par to, ka cilvēki ir nobežījušies par to, kā tiek iecelta valdība. Es teicu, ka vēlēšanas. Eh, vēlēšana rezultāts vien vēl nenozīmē demokrātiju. Mums tiešām bija ļoti laba eh, saruna ar Eģiptes prezidentu, bet, kā jau es teicu, mūsu komandas no visām dalību valstīm būs klāt. Es negribu viņus apdraudēt, bet mēs noteikti vērosim un atbalstīsim pilsonisko sabiedrību un mēs aicināsim uh, valsts vadību uzklausīt visus viedokļus, visas balsis mierīgi. Un es ceru, ka lieta atrisināsies mierīgā ceļā, un valdībai ir jāizlēma, kāda būs tās reakcija uz sabiedrības izvirsītajām prasībām. Tālāk Tanaka kunga jautājums par Ukrainu. Jā, e, paldies, ko jūs teicāt par Serbiju, bet. E, Serbijas Kosovas lieta parādīja to, ko mēs varam izdarīt. Un tas, protams, nenozīmē, ka tā ir vienīgā lieta, ko mēs atbalstam. Tas, ko mēs darām Somālijā, ir vēl viens labs piemērs. Tāpat daudz uh, lietas, ko mēs uh, darām mūsu kaimiņu teritorijās, apliecina to, ko mēs kopā strādājot varam panākt. Bet par Ukrainu. Jums ir taisnība. Ja viņi nesaņems, teiksim, šo parakstu, ko tas nozīmēs? Bet es domāju, ka mums ir skaidri jāparāda, ka daudz kas ir atkarīgs no viņiem pašiem, no tā, kāda ir viņu sistēma, jo mēs nepiekrītām tam, kas patreiz notiek viņu tiesu sistēmā, un viņi ļoti labi zina, kas viņiem būtu jādara. Man šķiet, ka mums bija ļoti laba tikšanās ar premjerministru pirmdienas vakarā pēc ārlietu padomes. Es ar viņu īsumā tikos. Fūles kungām bija daudz garāk tikšanās eh, ar viņu, bet es ļoti ceru, ka Ukrainai viss izdosies. Tas, ko jūs teicāt par Taivānu, jā, es to dzirdēju un padomāsim, kā mēs varam um, virzīties šajā jautājumā tālāk par revīzijas palātu. Gribu teikt divas, trīs lietas. Es Uzskatu, ka revīzijas palātai ir tiesības sagatavot labus ziņojumus. Es piekrītu lielai daļai tam, kas rakstīts ziņojumā, bet es biju sarūktināta, ka mēs iesūtījām ļoti detalizēts komentārus viņu sagatavotajam ziņojumu projektam, bet neviens no mūsu komentāriem netika ņemts vērā. Man ir žēl par to, un 14 no 15 virsrakstiem bija negatīvi. Uh, Bet, ja palasam ziņojumu, tas kopumā ir ļoti pozitīvs. No 2007. līdz 2012. gadam, protams, ir daudz ko mācīties, ir bijušas kļūdas, un revīzijas palāta ir tā, kas mums norāda, kur mēs varam kļūt labāki. Bet es gribu teikt, ka to varēja pasniegt arī savādāk. Ir ļoti daudz masu mēdīju ziņojumu, un Fulskungs jums teiktu, ka viņi runā par miljārdiem ko eiro komisijas naudas, kas eh, ir iztērēta, bet mēs iztērējām tikai 40 miljonus. Un nauda, ko mēs iztērējam, eh, tiek iz, iztērēta, piemēram, lai atbalstītu to, ka sievietes saņēma veselības aprūpi, eh, lai risinātu jauniešu bezdarba jautājumus. Visi šie projekti ir svarīgi, un tur ir aizgājusi nauda. Un es esmu vairāk nekā pārliecināta, ka nauda ir izlietota pamatoti, bet, protams, es aizstāvēšu viņu tiesības nāk klajā ar kritiskiem ziņojumiem vienmēr. Paldies! Taifī kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji kungs, augstās pārstāvs kundze. Mans jautājums ir arī saist, bija saistīts ar uh, revīzijas palātu ziņojumu par palīdzību Eģipte. Jūs jau daļai sniedzāt atbildes. Piekrītu, ka lielie virsraksti ir uh, drīzāk negatīvi par uh, norādot, ka ir labi nolūki, bet neefektīvs palīdzības sniegšanas veids. Es saprotu, ka ne visas jūsu atbildes tika ņemtas vērā, bet tiek norādīts uz to, ka trūkst caurskatāmības, netiek respektēts cilvēktiesības un sieviešu tiesības, bet vai jūs prāt to pašu varētu teikt arī par citām šā reģionu valstīm un vispār par ievirzi vairāk ar vairāk? Kā panākt uh, to, ka mūsu sniegtā palīdzība ir efektīvāka? Jūs pieminējāt par uh, to, ka 30. jūnijā notiks um, Persijas līča valstu sanāksme, vai jūs varētu mūs informēt vairāk par darba kārtību, par to, kas tiks runāts? Paldies, priekšsēdētāji, saka nākošais runātājs. Eh, Eštāns kundze ir, eh, jūs jau norādījāt, ka ir daudz prioritāšu, bet es gribētu minēt vienu prioritāti, kas mums ir svarīga tuvāko dienu laikā, proti demokrātisks pārējas process Tunisijā. Tagad ir sagatavots konstitūcijas projekts daudz kas ir ierakstīts attiecībā uz pilsonisko sabiedrību un konstitucionālo asambleju, ja Tunisija pabeigs šo procesu pozitīvā veidā, tas būs labs piemērs visam reģionam. Šis uh, uh konstitūcijas projekts ir uh, uh, tomēr jāuzlabo, kā esam dzirdējuši to no pilsoniskās sabiedrības uh, runājot par to, ka ir ierobežota izteiksmes brīvība, nav uh, proporcionalitātes princips, ir norādīts, ka priekšsēdā uh, prezidentam ir jābūt musulmanim, nav skaidru garantiju augstākās tieslietu padomas neatkarībai un uh, Uh, ir uh, iespējams, ka arī prezidents un premjerministrs varētu nesaprasties un ka tas varētu radīt nopietnas sekas. Jautājums, kā varētu mainīt situāciju, atbalstot vairāk pilsonisko sabiedrību, bet tas ir jādara tagad, jo lēmumi tiks pieņemti tuvāko nedēļu laikā un mēs nevaram gaidīt. Paldies! augstā pārstāvē. Eh, mūsu priekšsēdētājs Elmārs Broks jau eh, runāja par Ādenauera fondu, par eh, mūsu situāciju Kairā. Es jau esmu teicis, ka tas, kas notiek Ēģiptē, ir pavisam absurdi. Un tas, ka šeit nevar pastāvēt tiesiska valsts, noteikti nedrīkst tā palikt. Mm, Valdības šķiet sāk ietekmēt tiesas, bet uh, tiesa runā par eh, starptautiskiem apcietināšanas orderiem. Tas eh, nozīmē, ka eh, vairāki simti cilvēku vienkārši vairs nevar pārvietoties pasaulē. Te nav runa tikai par Konrāda Ādinora fonda pārstāvjiem, bet jo īpaši par ASV pavalsniekiem. Nacionāla demokrātiskās institūcijas ASV Matlēna Olbreita un uh, Makēnkungs arī par to ir izteikušies. Mans eh, lūgums būtu, lai jūs arī tam pasakotu līdzi. Ja ir runa par starptautiskiem apcietināšanas orderiem, tad tam varētu būt smagas sekas arī uz mūsu pilsoņiem. Tāpat arī ir jādomā par mm, NVO likumiem, kas tiek pieņemti ne tikai Ēģiptē, bet arī citās valstīs, piemēram, Ekvadorā ir pieņemts eh, jauns likums, kas ierobežo NVO darbību. Tāpat arī Krievijā, Krievijas eh, nevalstiskajām organizācijām vajag eh, sevi saukt par ārvalstu aģentiem, ja tās vēlas kontaktēties ar tādām organizācijām, kas nedarbojas Krievijā. Es uzskatu, ka tā ir tiesība ierobežošana, un es vēlētos, lai jūs šo jautājumu sīkāk papētītu. Es būtu par to ļoti pateicīgs. Thank you. Uh, Paldies. Augstās pārstāvs kundze, es vēlējos lūgt skaidrojumu par to, ko jūs teicāt attiecībā uz vienu miljardu eiro, ko revīzijas palāta uzskatīja par mm, neefektīvi izlietotiem. Jūs teicāt, ka mēs esam izmantojuši tikai 40 miljonus no viena miljarda eiro, Tas noteikti nav pareizi. Es pieļauju, jūs runājat par pašreizējo naudu, kas vēl ir jātērē, taču revīzijas palāta runā par naudu, kas tika tērēta laikā no 2007. līdz 2012. gadam. Tāpēc esmu nedaudz apmulsusi. Uzskatu, ka jums un arī Štefanam Fīlam vajadzētu sniegt vairāk skaidrojumu. Šādi jautājumi parasti nonāk aviešu virsrakstos. Mums ir mm, apzinīgi jāizmanto pilsoņu nodokļu maksātāju naudu, īpaši krīzes laikā. Tieši tāpēc šiem ziņojumiem ir jābūt nopietniem un ir jāsniedz pavisam nopietnas atbildes. Jūs teicāt, ka rīcība ir svarīgāka par paziņojumiem. Es pilnībā piekrītu, taču es izlasīju jūsu 19. jūnija paziņojumu pēc tikšanās ar Ēģiptes ārlietu ministru. Un es gribētu zināt, ko jūs domājat ar vairāk cauradzamības, demokrātijas, cilvēktiesība un pilsoniskās sabiedrības Neviens no šiem vārdiem netika iekļauts šajā paziņojumā. Tās man uztrauc. Kas tad ir šī paziņojuma adresāts? Ku, uz kuru šis paziņojums attiecas? Kāpēc šos vārdus mēs šeit neredzam? Uzskatu, ka lielākā daļa dalību valstu, arī ASEM un parlaments to atbalsta. Vai tiešām Ēģiptes cilvēki un valdība nav pelnījuši tos dzirdēt? Jūsu laiks ir beidzies, saka priekšsēdētājs. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī Eštons kundzei. Es vēlētos atgriezties pie diviem jautājumiem, ko jūs pieminējāt. Ārlietu padomē jūs spriedāt par klimata pārmaiņām un par klimata diplomātiju. Protams, tam ir arī ievērojama ietekme uz iedzīvotāju kustību. Cik tālu es zinu, Eiropas Savienība nav izveidojusi nekādu saskaņotu politikas pieeju attiecībā uz klimata bēgļiem. Arī preses paziņojumā es um, nevarēju izlasīt uh, neko, kas attiektos uz šo problēmu. Varbūt jūs varētu paskaidrot, kāpēc tas tā ir. Nākamais jūs spriedāt arī par Pakistānu un Jemenu. Abās valstīs tiek izmantotas uh, bezpilota līdmašīnas, un uh, to rezultātā ir nogalināti daudz civiliedzīvotāji. Mēs tikāmies parlamentā mm, ar ANO īpašo referentu šajos jautājumos par ekstrajudiciālajām eh, notiesāšanām, mums noteikti vajadzētu veidot savu politiku attiecībā uz eh, šādajiem bezspriedumu nāvissodiem. Tāpat arī ir vajadzīgs politiskais dialogs par eh, pretterorismu Pakistānā. Gribētu zināt, vai jūs šo jautājumu iekļausiet savā darba kārtībā. Ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienībā šeit būtu kopīga politika, Te ir runā arī par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem. Paldies! Aštauns kundze, esmu Eironesta līdzpriekšādātājs un tāpēc gribētu jūs apsveikt par to, ka esat piešķīrusi ļoti lielu nozīmi Austrum partnerībai un Vīņas samitam, kas pavisam drīz tiks organizēts. Atgādināšu, ka pašlaik ir ļoti būtisks periods. Uzskatu, ka ir pozitīvi arī tas, ka jūs uh, iesaistāt ārlietu ministrus 22. Uh, jūlijā, un tad ārlietu ministrus no Austrum partnerības. Jūs pieminējāt arī, ka ir jāveido atbildības sajūta par šo darbību, tā lai viņi neiestu, ka viņiem tiek kaut kas uzspiests. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Vienlīdz būtiski ir tas, ka pašlaik mēs eh, nepievēršam pārāk eh, lielu uzmanību iesaldētajiem eh, konfliktiem Piedņestrā un Dienvidosetijā. Tāpat arī Kalnu Karabahs pēdējā laikā ir devis uztraucošus signālus. Uzskatu, ka mums vajadzētu palielināt mūsu ietekmi šajos reģionos. Atcerēsimies, ka e, šīs teritorijas ir ļoti tuvu Eiropai, un pašlaik šķiet, ka mums vairs nekādas ietekmes šajās valstīs nav. Paldies, priekšādātāji! Ļoti labi jūs redzēt, eh, AFET komitejā, Šāns kundze. Vispirms par Belgradas Prištinas dialogu. Jūs izteicāties ļoti apsveicoši par abu premjeru darbību, taču uzskatu, ka mums vajadzētu apsveikt arī jūsu lomu šajā procesā. Tā ir bijusi izšķiroša. ja tagad notiks kaut kas, kas apstādinātu vai kaitētu šim procesam, tad eh, tas eh, noteikti uh, būtu jums jāuztver ļoti personiski. Mans jautājums jums ir šāds. Vai jūs domājat par to, kas notiks pēc šī procesa? Mēs pašlaik runājam par attiecību normalizēšanu starp abiem partneriem. Uh, Vai e, kaut kas e, tiks darīts ar šo pozitīvo enerģiju, kas radīsies šo attiecību rezultātā? Vai beidzot tiks meklēts galīgais risinājums Kosovas problēmai? Nākamais par Albāniju. Pagājušā svētdienā Tirānā bija parlamenta vēlēšanas. Tas bija tāds kā politisks tests Albāņu tautas e, politiskajai noturībai un politiskās elites darbībai. Nebija nekādu traģisku incidentu, politisko līderu darbība pēc vēlēšanām arī ir normāla un progresīva. Es domāju, ka mums vajadzētu pieļaut šo gludo pāreju un pēc tam arī eh, šī valsts Balkānu reģionā izskatītos visnotaļ labi. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожа... Paldies, priekšādātāji. Āštons kundze, vēlētos uzdot jautājumu par Turciju. Es atbalstu to, ka mums vajadzētu veicināt Turcijas virzību uz Eiropas Savienību. Man ir jautājums par cilvēktiesībām. Un uh, problēmām starp Turciju un Bulgāriju. Šeit ir runa par uh, bēgļiem, kas izbēga uz Bulgāriju. 2008. gadā Eiropas parlaments izdeva rezolūciju šajā jautājumā. Kā jūs domājat, vai mums vajadzētu sākt pie šī jautājuma strādāt? Otrs jautājums attiecas uz Melnās jūras stratēģiju. Manuprāt, šī stratēģija ir jādefinē mazliet skaidrāk. Pašlaik ir runa par to, kā šī jūra tiek izmantota. Par to, ka situācija radikāli mainās gan ap jūru, gan arī pašā jūrā, jo īpaši ir runa par enerģijas resursiem. Uzskatu, ka sarunas šajā uh, sakarā vajadzētu aizkavēt. Thank you. Uh... Paldies. Sākumā tika uzdots jautājums par eh, cilvēktiesību un caurdzamības eh, lietām, kas parādās ziņojumā, un vai tas attiecas arī uz citām valstīm, tad vairāk par vairāk sakarībā. Uzskatu, ka Visas valstis, kas eh, ir pārējas procesā, ir, eh, tām ir pienākums nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, un eh, tām ir jābūt arī cauredzamām. Tiks gatavot arī ziņojumi par to, kas ir noticis pēc un pirms šīm lielajām pārmaiņām. Mums vajadzētu domāt par režīmiem, kuros mēs cenšamies darboties, kuros mēs mēģinam nodrošināt attīstību cilvēktiesību jomā. Un ir arī tādi režīmi, kur ir runa par režīmu gāšanu, par to, ka šajos režīmos cilvēktiesības ir jāievēro, bet nav skaidrs, vai tas tā būs vai nē. Protams, mēs esam pieredzējuši arī uh, liela haosa eh, periodus. Tad, kad es devos uz Tunisiju, es biju pirmais cilvēks, kas tikās ar cilvēktiesību organizācijām, un tā bija arī pirmā reize, kad organizācijas tikās savā starpā. Šeit parādās iespēja daudz plašākam cilvēktiesību dialogam ar mums, bet jo īpaši pavērās iespējas labākai cilvēktiesību ievērošanai. Ik viens, kurš domā, ka šie satraucošie notikumi īsā laika sprīdī pārvērtīsies eh, demokrātijā, ir spiests ielūkoties vēsturē un saprast, ka tā nebūs, ka šī situācija ir pārāk komplicēta. Jā, protams, šeit ir ļoti daudz dažādu jautājumu - caurzmība, cilvēktiesības, demokrātija. Visās šajās jomās mums ir daudz darāmā, Un, protams, mēs vēlamies šeit eh, sasniegt eh, ideālo situāciju, bet eh, to ir ļoti grūti izdarīt. Mēs esam runājuši par diviem jautājumu kopumiem. Viens divpusējās attiecības, tātad šeit ir runa par ekonomiku, attīstību, mm, Jautājumu arī par tirzniecības nolīgumu pabeigšanu. Visas, been... Protams, viņi spriedīs arī par vīzām. Talking about the regional issues as well, the implications for some of the issues and areas that we've already discussed this morning, of which Syria will be no doubt high on the list, and I suspect. Ir ļoti daudz dažādu prioritāro jautājumu. Tas pats attieksies arī uz Ēģipti. Ir ļoti būtiski arī, lai mēs iekļautu tādus jautājumus, kas mums šķiet būtiski, eh, proti par eh, demokrātiju un tā tālāk. Stavros eh, Lambrinīdis ir, bija Bahreinā, viņš noteikti arī organizēs citas sanāksmes. Es nevarēju doties uz turien tik ātri tieši padomas dēļ. Pancērīkungs, ja runa par Tunisiju, tad Protams, mums ir jāskatās, kas e, notiks ar konstitūciju. Ir vajadzīga šī divu trešdaļu, šis divu trešdaļu vairākums. Esam e, runājuši arī par ļoti sarešķītiem jautājumiem, kas e, cerams tiks pareizi atrisināti. Premjers otrdien bija Briselē, es diemžēl nevarēju ar viņu tikties, jo piedalījos vispārējo lietu padomē, bet šķiet, ka viņš tikās gan ar Barozo, gan ar Van Rompeju, kuri viņam nodeva ļoti skaidrus signālus. Uzskatu, ka šī tikšanās bija ļoti svarīga. Poteringa kungs, NVO un tiesiskums. Pilnībā jums piekrītu. Īsnībā esmu uzsākusi dialogu ar vairākām NVO. Šis jautājums neatiecas tikai uz vienu valsti vai vienu reģionu. Mēs to arvien vairāk piedzīvojam. Uh, Dažās valstīs iespējams ir tāda neizpratne par NVO. Citās valstīs NVO ļoti labi tiek izprastas, vienkārši viņas ir izvēlējušās rīkoties šādā veidā. Tāpēc jautājums ir par to, kā mēs varētu atbalstīt visas NVO kā kopumu. Dažās nācijās, jo spēcīgāka ir mūsu sadarbība, jo labāk. Citās valstīs šķiet, uh, NVO, kas nāk no ārpuses, netiek pietiekami novērtētas. Te ir runa par prasmēm un arī resursiem, kas valstī var nākt par labu. Citās valstīs savukārt parādās tieši mēģinājumi novērst eh, NVO eh, devumu. Tieši tāpēc mēs turpinām pie tā strādāt. Esam eh, mēģinājuši izveidot vienprātību viņu starpā, kā Eiropas Savienība varētu tām palīdzēt kā tādai saskaņotai grupai. Pretējā gadījumā e, šīs NVO cieš no uzbrukumiem, kas tiek adresēti katrai no tām atsevišķi. Tieši tāpēc es pilnībā sapratu jūsu paustās bažas. Šākis kundze, es tiešām varbūt nebija pietiekami skaidrā, kā ja jūs pareizi norādījāt, šeit ir runa par naudu, kas uh, ir iztērēta agrāk, tātad šis viens miljards eiro, kas parādās revīzijas palātas ziņojumos. Es jau vienmēr esmu teikusi, ka revīzijas palātas darbs ir uh, izskatīt to, kas ir paveikts un uh, dot uh, pārskatu par to, cik labi resursi ir izmantoti un cik caurdzams ir bijis šis process. Es vēlējos teikt, ka šie komentāri, ko mēs nosūtījām par ziņojumu, norādot, ka katrā valstī pastāv zinām apstākļi, arī ir vienlīdz būtiski. Uzskatu, ka daži šie argumenti bija jāiekļē pārskatā. Tāds ir mans viedoklis. Revīzijas palāta nolēma tā nedarīt, nu tāds ir viņu lēmums. Tāpat arī es uzskatu, ka šīs situācijas dramatizācija patiešām ir satraucoša. Mēs vēlamies, lai uz šādiem svarīgiem ziņojumiem tiktu arī atbilstoši reaģēts. Mums ir jādomā, kā labāk izmantot mūsu resursus. Protams, pastāv atšķirīgi viedokļi par naudas tērēšanu. Dažiem patīk šāds budžeta atbalsts, citiem nē. Daži uzskata, ka šāds budžeta atbalsts veicina kapacitāti valdībā, citi cilvēki uzskata, ka labāk visu naudu ir iztērēt Eh, citur, nevis valdībā, un izmantot citus kapacitātes veicināšanas pasākumus. Šie viedokļi atšķiras, protams, ka diskusijas ir vajadzīgas, bet eh, nevajadzētu to darīt plašaziņas līdzekļos. Tāpat arī ir atšķirīgi viedokļi par to, kā rīkoties valstīs, kas atrodas eh, pirms hausa vai pēc hausa stāvoklī. Katrā gadījumā šeit runa par ļoti sarežģītām situācijām. Mana ideja bija um, sniegt atbalstu cilvēkiem, mēģināt nodrošināt stabilitāti, censties attīstīt uh, šo valsti. Dažkārt šeit vārdi tiek sagrozīti, situācija tiek sagrozīta. Te nav runa par vietējām organizācijām vai sieviešu organizācijām, kurām ir jāatņem nauda, tāpēc, ka valdība nav pareizi rīkojusies. Ja valdība parāda, ka tā ir gatava veikt reformas, tad tā saņems lielāku atbalstu. Ja valdība vēlas kaut ko darīt, tad tā saņems atbalstu no mūsu puses. Mēs cenšamies dot stimulus um, šīm valstīm. Mēģinām uh, likt tām saprast, ka tās saņems vairāk, ja tās būs gatavas spēt kaut kādus soļus. Bet uh, es nevēlos, protams, atņemt uh, naudu, piemēram, sieviešu organizācijām, tāpēc, ka valdība konkrētajā valstī kaut ko nedara. Es uzskatu, ka šie jautājumi ir ļoti būtiski, un, protams, virsraksti vienmēr paliks virsraksti. Es nedomāju, ka virsraksti ziņojumā mm, labi atspoguļo to, kas šajā ziņojumā ir iekļauts. Uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti labs savā būtībā. Kā jau es teicu, es vienmēr esmu iestājusies par tiesas tiesībām veikt eh, šāds pārbaudas un gatavot pārskatus. Iespējams, šajā paziņojumā es eh, neizmantoju tos vārdus, eh, kādus jūs vēlējāties, lai es izmantotu. Nu, iespējams, 50 citos paziņojumos arī nav iekļauti vajadzīgie vārdi. Nu, tā nenotiks. Es nevaru šeit uh, apspriesties par katru sīku paziņojumu. Es vienmēr esmu parakstījusies ar savu vārdu zem šiem paziņojumiem, es vienmēr par tiem iestājos. Uh, Es vienmēr esmu atbildīga par to, ko es saku gan publiskās uzstāšanās reizēs, gan arī divpusējā dialogā. Es vienmēr esmu iestājusies par cilvēktiesībām un demokrātiju visās valstīs, tā skaitā Ēģiptē. Tas, ka es šajā paziņojumā neiekļaušos vārdus, nenozīmē, ka es neesmu apņēmusies to veicināt. Lohbīlers kundze par klimata pārmaiņām un klimata bēgļiem. Jā, cik es zinu, tad tiešām nekad nav bijušas reāls diskusijas par eh, šiem bēgļiem, eh, kas eh, pamet savu valsti klimata pārmaiņu dēļ. Tad, kad mēs runājam par valstīm, eh, kā eh, viņu valsti ietekmē eh, plūdi vai sausums, atceros, Pakistānā pirms diviem gadiem bija milzīgi plūdi, un tad, kad mēs strādājām ar viņiem, lai mazinātu sekas, ko šie plūdi ir atstājuši uz vietējiem ciemiem, bija acīm redzami, ka klimata pārmaiņas ir izmainījušas to, kā lietus periodi uzsākas un eh, kur līst lietus. Tas ir eh, tās vietas, kur tradicionāli eh, varēja būvēt ciematus, arvien samazinājās. Un tādēļ ir jādomā par to, kur cilvēki dzīvos, kur viņi varētu pārvietoties un šādi sabiedrības pārvietošana ir ļoti svarīga, lai reaģētu uz klimata izmaiņām, lai cilvēkiem nebūtu uh, klimata pārmaiņu dēļ jācieš uh, bats. Un par to mēs runājam ar valstīm divpusējās sarunās, lai palīdzētu viņiem, bet uh, katrā ziņā tā nav tāda tematiskā diskusija. Tas nav aizmirstais uh, temats, nē. Tālāk par bezpilota lidmašīnām. Nekad nav bijusi diskusija par kopīgo nostāju padomē. Es vēl varu to pārbaudīt, bet uh, tālāk uh, eh, pret terorismu diskusijas pak par Pakistānu. Jūs zinat, ka Pakistāns viedoklis ir ļoti strikts par šiem jautājumiem, un uh, šie jautājumi tiek diskutēti, tiekoties ar viņiem, bet citā kontekstā. Tā kā oficiāla diskusija par to nav bijusi. Uh, Tālāk par eh, austrumu partnerību. Eh, Piedņestra, Kalnu Karabahs. Eh, š, mums ir īpašais pārstāvis, kurš velta ļoti daudz laika tam, lai sekotu situācijai reģionā, tīpaši Gruzijā un Kalnu Karabahā vietā starp Armēniju un Azerbaidžānu. Patiesībā mūsu bažu līmenis ir kā paisums un bēgums. Un mēs redzam, eh, ka tad mēs esam eh, pacēluši jautājumu par žogu būvēšanu uz robežas starp Gruziju un Krieviju. Tāpat mēs tiekoties ar Krievi esam runājuši par situāciju Kalnu Karabahā un eh, mēs cenšamies eh, palīdzēt rast kopi, eh, kopīgu un visām pusēm pieņemam risinājumu šajos reģionos. Tāpat par Piedņestru es ceru, ka stabilitāte Moldāvijā ļaus eh, šīm procesām virzīties uz priekšu pozitīvi. Ir pastāv liels potenciāls, ka tas tiks atrisināts, un mēs esam spēlējuši lielu lomu risinājumu meklēšanā. Kuhenkungs, liels paldies par jūsu komentāriem par Serbiju un Kosovu! Nav, protams, jautājumu par to, ka varbūt vajadzētu pārtraukt virzīties uz priekšu. Nē, protams, ir jāturpina virzību uz priekšu, bet es esmu abiem premjerministriem pateikusi, ka mēs turpināsim dialogu un viņi ir apstiprinājuši arī savu gatavību un vēlmu to darīt. Bet tajā pat laikā mēs norādījām, ka ir vēl jautājumi, par kuriem ir jādiskutē. Interesanti, kas notiek Tīrānā. Jā. Adīrāmā šķiet eh, ir virzījies uz priekšu. Es nesen biju Albānijā, tikos ar eh, viņu un eh, valdību, kur drīz noliks savas pilnvaras. Tālāk, Lučevs kundze, jūs vaicājāt par Turciju. Es ceru, ka Jūs sapratāt no maniem iepriekšējām um, atbildēm, uz iepriekšējiem jautājumiem, ka mēs gribam, protams, turpināt mūsu attiecības ar Turciju un attīstīt tās. Tālāk par Melno jūru, jā, protams, kad runājam par šo reģionu, tad šeit būtiska loma ir sarunā par energoresursiem. Paldies! Paldies! Paldies par diskusijām. Es uzskatu, ka tās bija rezultatīvas. Vēlu jums. Um, patīkamu atlikušo nedēļas daļu. Lielas paldies, Aštāns kundze, ka atradāt laiku pie mums ierasties. So. Tātad.